Jā, liebe kolēģi, doch. Dārgie kolēģi, ne kolēģis. Vēl nav, bet nu katrā gadījumā sveicu sirsnīgi visus tos, kas ir atnākuši laikā. Un tie, kas ir atnākuši laikā, viņiem nevajadzētu ciest no tā, ka daži nav atnākuši. Tādēļ sāksim. Pirmais darba kārtības punkts ir autoru ties, intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu iekšējā tirgū. Atzinuma projekta autors ir Rībik, kungs Pauls Rībik. Es lūkšu viņu tagad uzstāties, un pēc tam kolēģis varētu turpināt. Pauli, tev vārds. Jā, sirsnīgs paldies. Priekšsēdētāji Royal kungs, cenītās dāmas, godātie kungi. Intelektuālais īpašums eh, daudziem ir tāda joma, ko ir grūti saprast Bet no otras puses tieši īpašums ir eh, ļoti būtiska vērtība ekonomikā un tā kā fiziskais īpašums ir ļoti nozīmīgs eh, ekonomiskai attīstībai, tā arī intelektuālais īpašums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un intelektuālā īpašuma aizsardzība ir attīstījusies veiksmīgi, labi, tā ir īstenojusies visā pasaulē un pat tajās uh, valstīs, kur agrāk uh, bija komunisma režīms un kur intelektuālā īpašuma tiesībām nebija lielas nozīmes, tagad tiek atzīt, cik ļoti nozīmīgi ir paša idejas un paša radošo mm, garu aizstāvēt un šādi veicināt ekonomikas attīstību. Eiropas Savienībai ir īpaši sarežģīti no 27 dalību valstīm veidot vienoto ekonomikas telpu. Šo ekonomikas telpu, kas ir īpaši neierobežots, kam būtu jābūt brīvam no politiskām un geogrāfiskām robežām Eiropā un iekšējā tirgus koncepts garīgam īpašumam ir eh, ļoti nozīmīgs. Un licences ir tā joma, kas eh, atļauj izmantot šo garīgo īpašumu. Licences ir eh, ar lielu vērtību, īpaši kopēšanas tiesības un daudzās eh, citās jomās, kā piemēram mārku aizsardzības. Juridiskos aktos tiek noteikts, kā tiek eh, piešķirts licences, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts eh, tēmu lokus ne tikai Eiropā, bet arī visur citur pasaulē. Un šeit Eiropas Savienība ir aicināta tās struktūri intelektuālā īpašuma jomā, un īpaši arī tiesību piemērošanu padziļināt un stiprināt. Neiet runa par to, ka starptautiski lielie koncerni gadus, gadiem ilgu un miljardiem vērto īpašumu aizsargā no at, pakaļdarinājumiem. Un pakaļdarinātājs uh, neinvestē pētniecībā un inovācijā. Bet īpaši nozīmīgi tas ir maziem uh, vidējiem uzņēmumiem. Uh, kā arī atsevišķiem izgudrotājiem un vienu cilvēku uzņēmumiem. Ir ļoti nozīmīgi paļauties uz tiesas aizsardzību un ilgtermiņā, lai būtu garantētas viņu īpašuma tiesības. Tādēļ mans pirmais punkts ir pieejamība uh, visā Eiropas Savienības teritorijā attiecībā uz īpašumu intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas būtu jāprasa un būtu jābūt iespējamam visā iekšējā tirgu, visā Eiropas Savienības mērogā uh, nodrošināt licenču pieejamību. Un tas arī ir tāpat ar uh, valodām šis jautājums. Licences un geogrāfiskie ietvari. Uh, kā arī, piemēram, licences franču valodai, spāņu valodai, vācu valodai. Šiem šī, šīm licencēm. Respektīvi, vienā š, valodas modulī var tikt piešķirtas šīs licences. Un šī valoda ne, ne tikai visā Eiropā, bet visā pasaulē tiek pārstāvēt. Un šajā veidā varētu padomāt, vai starptautiskā līmenī varbūt arī būtu iespējami, iespējami piešķirt licences. Tas stiprinātu Eiropu šajomā. Jo šādā veidā mēs īstenot šo īstenojamību. Punkts 3 ir savietojamība, savstarpēja tehnoloģiskā neutralitāte, un es eh, domāju, ka tas ļautu izmantot eh, tehnoloģijas vai formātu, un ir jānodrošina sadarbspēja. tā, lai starp dažādām īpašumu tiesībām tiktu uh, nodrošināt tehniskā neutralitāte īpaši nozīmīgi tas ir informācijas un komunikācija tehnoloģija jomā. Un domāju, ka šeit mums būtu jāparaugās uz to, lai šie jautājumi jā, būtu arī īstenojami. Īpaši MVU kontekstā ceturtais punkts ļoti nozīmīgi būtu, ja. Uh, Mm, tik nodrošināta centralizēta pieeja vai piekļuva un būtu viena vienīga institūcija, kurā vērsties. Un visās 27 eh, valstīs eh, cilvēki zinātu, ka šī iestāde rūpējas par um, tiesību, par tiesību aizstāvību un arī ārpus Eiropas eh, Savienības, Eiropas valodām. Uh, Līdz ar to tās valodas, kas tiek izmantotas eh, Eiropā, kurās runā Eiropā, tās varētu aizsargāt arī ārpus Eiropas Savienības. Piektais punkts. Būtu jādomā par uh, sankcijām, pārkāpumu gadījumos, piemēram, lai turētu no autortiesību pārkāpšanas, ne tikai lai novērstu zaudējumus un vienlaikus arī nodrošināt tiesiskumu. Šeit būtu eh, tāda padziļināta izskatīšana eh, īpaši nepieciešama. Un punktā 6, runājot par sankcijām, Eiropas Savienības kontekstā zinām, ka izpild eh, varā konkurences tiesības uh, ir ievērotas un ka sodi var būt pietiekami augsti un ka, ka izpildē arī ir pietiekami daudz izpildu iespēju. Līdz ar to tas varētu būt arī tā kā tāds modelis. Šeit varētu rīkoties aktīvi, īpaši tad, ja notiek pirātiskas darbības attiecībā uz markām vai arī licencēm. Vajadzētu aktivizēt arī muitas iespējas darbību. Eiropas komisijai un ekonomikas un sociālo lietu komitejai ļoti nozīmīgi ir seku izvērtējums MVU kontekstā. Jo ja šis uh, zaudējums uh, tiek novērstēts ļoti augsti, tad vajadzētu palīdzēt efektīvi un ātri. Mazāku summu gadījumos tas uh, liekas saistīts ar uh, problēmām. Līdz ar to saka novērtējums, tā kā tas ir mazā biznesa aktē paredzēts īpaši intelektuālā īpašuma tiesību jomā skatāms kā prioritārs, tam būtu jābūt prioritātei. Un pēdējais punkts eh, - izmantojot Eiropas viltošanas un pirātismu novērošanas centru, kas tagad ir paplašināts, varētu izteikt priekšlikums kopējai, kopējiem standartiem pret kritērijiem un procedūrām, lai varētu salīdzināt datus par pirātisma uh, gadījumiem, par kopēšanas, pakaļdarināšanas gadījumiem. Arī nākotnē ir nozīmīgi, lai mums būtu objektīvi dati pieejami, kurus mēs caurskatām varētu darīt zināms arī sabiedrībai, jo šāda caurskatāmība varētu uh, būtu saistīta ar tādu uh, novēršanas vai atturēšanas efektu, kas veicinātu Eiropas iekšējo tirgu. Paldies! Priekšsādēs, paldies! Vai ēnu referenti vēlas uzstāties? Pirmais runātājs - Rivāzija. Frau Rivāzija. not correct? Fila? Tā ir kāda kļūda? Jā, lūdzu jūs. The wrong name here. Excuse me. Jā, yeah, excuse me. Atvainojiet, šeit bija nepareizs vārds uzrakstīts. Atvainojiet. Lūdzu jums vārds. Es, que me parecía que estaba... Paldies, priekšstādātāji. Es eh, domāju, ka jūs ēnu referentiem tagad dod vārdu, un es neesmu viena no tiem. Katrā ziņā gribētu sveikt Rūbīgu kungu par šo labo ziņojumu projektu. Ir eh, interesanti tas, ka viņš pieskaras praktiski visiem uh, punktiem, jautājumiem, kas mums jāņem vērā šajā komitejā. Gribētu runāt uh, konkrētāk par sesto punktu, kur ir runa par visām iespējamām sankcijām, ko palēdz uh, komerctiesības Tāpat ir jānodrošina pamattiesības, ir tīpaši pamattiesības uz informāciju. Šai sakarībā mums ir jārod uh, risinājums. Pagaidām neviena valsts, neviena valdība nav radusi risinājumu, un tātad mums ir nepieciešams nodrošināt īs, līdzsvaru starp uh, uh, īpašumtiesībām un uh, pamatu tiesībām, lai cilvēki varētu izmantot attiecīgi informāciju. Tas arī viss no manas puses. Visādi citādi es domāju, ka ziņojums iet pareizā virzienā. Atsindank. Sirsnīgs paldies. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Silvāna Kohmerinas kundze, lūdzu. Paldies pavisam īsi. Domāju, ka šis eh, atzinums, ko Rubikungs ir sastādījis, ir eh, izcils. Un tie punkti, ar kuriem nodarbosimies nākošā gada laikā, kas atgriezīsies, kā arī konkrēti priekšlikumi par sankcijām un par uh, tieslietām, protams, ka būs uh, diskutējami, bet tas ir priekšlikums un līdz ar to mēs dažādās komitejās uh, sasākuma laikā vairāk kārt nodarbosimies, tādēļ sirsnīgs paldies par šo atzinumu. Mēs uh, varam to pilnībā atbalstīt. Paldies! Paldies! Jā, vēl kāds kolēģis, lūdzu. Uh, buongiorno, uh, dal grupo. Labdien! Paldies par iespēju izteikties. mūsu politiskās grupas vārdā gribētu teikt pāris punktus. Es domāju, ka mēs eh, nevaram šeit runāt par patentu tiesību pārkāpšanu, piemēram, veselības aprūpas jomā. Tādā pašā veidā, kā mēs aplūkojam, piemēram, eh, nelegālu informācijas eh, nolādi no interneta. Eh, man šķiet, ka mums te ir runa par izmaksām. Šis izmaksu jautājums tiek pacelts un jāpaturprātā, kādas ir attiecīgās finanšu izmaksas, ja tiek uzlikts kādas sankcijas un vajadzētu nodrošināt, lai tīri no finansiālā viedokļa būtu iespējams nodrošināt šo individuālo uh, tiesību uh, izmantošanu. Un neaizmirsīsim tomēr. Paldies, es atvainojos. Tagad uh, komisijai vārds uh, Šatikas kungs. Yes. Thank you very much for, for your opinion. Paldies uh, par jūsu uh, interesi šajā jautājumā par uh, īpašumtiesību pārkāpšanu, par viltošanu. Es uh, atbalstu jūsu izteiktās iniciatīvas. Uh, komisija pagājuši gadu nāca klajā ar paziņojumu uh, autortiesību jautājumā, un mēs esam uzsākuši vairāku tiesību aktu uh, papildus izstrādāšanu. Mums jau ir zinām tiesību akti, piemēram, uh, šī ieviešanas direktīva un tāpat arī muitas regula, un tagad šie uh, jaunie likumdošanas soļi ir vēl papildus pasākumi. Es domāju, ka nepieciešams Eiropas līmenī izveidot uh, uh tādu kā aģentūru, kas novērot šo situāciju tieši viltošanas un uh, patentiesību pārkāpšanas uh, jautājumos. Tātad uh, šī aģentūra uh, jau pastāv un tā ir sākusi pētīt, skatīties jau uz esošiem datiem Tātad mēs iegūsim tādus kopīgākus datus, analizētākus datus par visu šo situāciju, un tad mēs uh, sniegsim jums igadēju pārskatu ziņojumu, un jūs attiecīgi pieņemsiet politiskos lēmumus šai jomā. Tātad šī ir ļoti svarīga funkcija, bet mēs veicināsim arī administratīvo sadarbību starp dažādām dalību valstīm un tāpat arī nozarēm. Tāpēc liels paldies par jūsu atzinumu. Paldies! Äh, Sirsnīgs paldies, līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. februārs un 17. martā, ja viss būs virzies kā paredzēts, balsosim. Sestais punkts. Jā, tā ziņojums par pētniecībai un inovācijai piešķirto fondu sinerģiju īstenošanu uh, regulā Eh, kā arī pamatprogrammā pētniecībai un eh, attīstības pilsētēm reģionos, kā arī dalību valstīs un Eiropas Savienībā un tā tālāk. Visu to nolasīju tādēļ, ka referents vēl nav zālē, un es domāju, ka varbūt, ka šajā brīdī viņš ieradīsies zālē. Nē, Hacimar Kakis kungs nav zālē, bet nu katru. Uh, brīdi viņš ieradīsies, kuru katru brīdi. Nu, slikti, es varu aicināt jūs izteikties. Pusotru minūtu pauz, bet lūdzu palieciet šeit, neiet prom. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dargie kolēģi un kolēģis, turpinam. Ar īpašu prieku sveicam kolēģi Hacimarkakis. Sastais punkts. Es to vēlreiz nenosaukšu. Jo domāju, ka viss par šo punktu jau ir pateikts. Neatkārtošos, nepagarināšu šodienas sēdes nav nepieciešams. Runa ir par ziņojumu uh, par sinerģiju īstenošanu. Hacimar Kakis kungs ir uh, referents un atgūs elpu, viņš varēs uzstāties. Un tad uh, kolēģi varēs uh, turpināt, kas gribēs uh, šo uh, padziļināt. Hacimar Kakis kungs lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, man ir šausmīgi žēl, ka nokavējos, bet jūs esat pret klonēšanu, tādēļ nevarēju man dubultnieku atsūtīt uz šejienu. Gribēju šodien par um, tādu jautājumu runāt, kur varētu apmainīties arī ar paradigmām. Mēs runājam par reģionālo un kohēzijas politiku no vienas puses, kas nu, tā nav īsti mūsu jautājums, bet pētniecības un inovācijas politika, kas ir mūsu darbības jū, lauks, uh, ko skatāmies, uh, par ko interesējamies, līdz ar to šī apmaiņa jau ir notikusi. Pagājušajos veicināšanas eh, periodos 25% no kohēzijas un reģionālo fondu līdzekļiem ir piešķirti inovācijai pētniecībai. Un visur tur, kur tas ir tā eh, darīts, tas ir bijis eh, rezultatīvs, auglīgs darbs, rezultāti ir ļoti plaši, un kolēģi Nistelroja un arī mani tas pārliecināja izteikt iniciatīvu, vēl izteiktāk virzīties šai virzienā. Mēs uh, dzirdam no visam pusēm, ka šis parlaments, ja jūs, nu, tā gribat, tad tas ir uh, E, Eiropas pasākumu atbalstītājs. E, šie pasākumi ir vērti pret klimata pārmaiņām un to atbalsta plašs vairākums. Bet ja mēs šādi rīkojamies, ja mēs šo klimata um, politiku no vienota materiāla vēlamies veidot, tad visi tie instrumenti, kāda ir mūsu rīcībā, tie ir jāizmanto. Uh, Un tie instrumenti, kuriem varbūt vislielākais spēks ir finanšu intensīvie, tā ir kohēzija un reģionālajie fondi. Šeit ir liela finanšu līdzekļa, un es gribētu pat papildināt un teikt, ka lauku uh, vidas attīstības fonda un tās lauksaimniecības politikas sadaļas, kas plašāk aug, jo šeit ir pārēj no tiešas lauksaimnieku veicināšanas uz tiešu lauku vidas veicināšanu. Tātad šo lauku vidas veicināšanu mēs varam iekļaut mūsu pārdomās. Par ko iet runa? Runa iet par to, ka dažādi veicināšanas instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, piemēram, uh, Uh, CIP tā ir konkurētspējas un inovācijas problēma, vai FP7 uh, tā ir lielākā pasaulē pētniecības programma ar 57 miljardiem eiro dotēta, kur a, uh, mēs runājam par dažādām direktīvām veicināšanai. Un tas nozīmē to, ka katrs iesniedz savu kandidatūru, aizpild dažādas formulārus un tā tādu. Tālāk nav salīdzinājumu ar veicināšanas iespējām reģionālās un struktūra politikas ietvaros. Un tie reģioni Eiropā vai tās dalībvalsts Eiropā, kas ir īpaši, nu, tādas ašas izmantošanā, tās var izveidot sinerģē, sinerģiju Un tās, kurām nav tik lielas pieredzes, tās to nespēja. Un mūsu mērķis ir no Eiropas Savienības puses tāds vienotāks veicināšanas kritērijs pētniecībai un reģionālajai politikai kopā ieviest, lai būtu vienkāršāk veidot sinerģijas, bet arī formulējot politiskos mērķus, kas ir veicināšanas ciemnīgs. Jāpievērš lielāka uzmanība jautājumiem, inovācijai un pētniecībai. Mēs zinām, ka Eiropieši mēs būsim uh, konkrēt spējīgi pasaules kontaktā tikai tad, ja virzīsimies šajā virzienā. Un tikai tā var izskaidrot to, ka dažas dalību valsts patiesi ir izveidojušas pētniecības polus. Tas ir, sakāms, nanotehnoloģijas jomām, to es zinu no zārzemes, man dzimtā reģiona tā ir vadošā nanotehnoloģija jomā. Tas ir sakāms par biotehnoloģiju daudzās Eiropas uh, dā, vietās. Un arī informācija tehnoloģija jāpiemina. Un agrāk tādi atpalikuši reģioni ir izvirzījušies, tie ir praktiski uh, galva galā. Un tas ir izdevies labi izmantojot šos līdzekļus. Tā tad runa iet par to, uh, nu, kā lai saka, apvienot birokrātiju, varētu teikt, izmantot pat webstraumēšanu, tādu jaunu vārdu radīt. Birokrātijas straumēšanu. Un varbūt, ka parlamentam vajadzētu padomāt arī jau par astoto pētniecības ietveru programmu. Šeit ir jādomā par to, ka mums ir nepieciešama arī cilvēki, kas var pārvaldīt pētniecību inovāciju, menedžēt šo darbu. Uh, tas tā pietrūks. Mēs visu laiku runājam par to, ka vēlamies samazināt birokrāfiju, bet tas ir iespējams tikai līdz tādam noteiktam uh, līmenim. Un tad ir nepieciešama cilvēka, kas varētu pārvaldības uh, darbu veikt. Es negribu ieviest jaunas uh, specialitātes, bet domāju, ka Eiropas Savienībai pašai jābūt aktīvai, ja tā valstās personas, kas ir reģionos un. Uh, saņemtu šos pieprasījumus reģionālam atbalstam, lai šie cilvēki tomēr būtu apmācīti, lai šeit efektivitāte būtu tādā augstākā līmenī. Tikai tā mēs varētu uh, papildus šiem poliem veidot vienotu pētniecības inovāciju telpu Eiropā. Un tikai tā mēs spēsim tos lielos jautājumus, par kuriem diskutējam šeit komitejā. Efektivitātes kāpināšana transporta jomā tikai tad būsim veiksmīgi. No vienas puses tā ir infrastruktūra politika, no otras puses pētniecības un inovācija politika. Tas ir jāapvieno un šādā veidā. Uh, arī platjoslas internetu pieejas jautājumi ir jārisina. Mēs diskutējam par to, mēs turpināsim, mēs diskutējam par transportu un konstatējam, ka visas mūsu ambi ambīcijas nav pamatotas, ja nav e, infrastruktūras. Piemēram, jautājumos par elektriskiem automobiļiem. Praktiski mērķis ir savienot finanses līdzekļus ar idejām. Uh, Fon Nistelroja kungs, kas ir reģionālās attīstības komitejā un uh, šo jautājumu izskata un arī šeit darbojas no tautas partijas. Es gribu viņam īpaši pateikties par iniciatīvu un arī par to, cik ļoti uh, uzmanīgi viņš ir pievērsies uh, šim jautājumam un aktīvi to risina. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, vai ir kāds, kas vēlas izteikties? Vinkler kungs. Priekšsēdētāj kungs. Kolēģi, gribu teikt, ka varu pievienoties Hacimar Kākas kunga teiktajam, paldies par viņa idejām un pasvītrošu to, ka reģioniem un mums tas ir ļoti nozīmīgi. Kohēzijas un reģionālās eh, veicināšanas līdzekļi, kas ir domāti inovācijai, tie jāpaukstina ir redzams, ka līdzekļi arī ir izmantoti, bet bieži tā ir uh, problēma reģionos, uh, ka līdzekļi tiek dot atpakaļ, ka nav izmantoti. Līdz ar to ir nepieciešama labāka saskaņošana. Ir daudz iesaistītie, kas uh, dažādās jomās, dažādas uh, veicināšanas uh, programmas izmanto un dažādas direktīvas izmanto, bet tie strādā viens otram blakus. Uh, un e, nezina, kas būtu savienojams. Un šādā izpratnē ļoti nozīmīgi ir, ka mums ir nepieci nepieciešami šie speciālisti, kas varētu pārvaldīt komunikācijas un tehnoloģiju inovācijas. Un mums ir nepieciešami vienoti kritēriji pārvaldei šajās dažādajās veicināšanas programmās. Līdz ar to ir jānodrošina tas, lai mm, tiktu vienot kritēriju izveidot, lai uh, līdzekļi labāk tiktu izmantot pētniecības un inovāciju jomā. Esmu uh, patiesi iepriecināts par to, ka līdzekļu pieejamība inovācijām tiek uh, struktūra fondos arī norādīt, un kā jau teicu, mēs varam piekrist izstrādātajam dokumentam. Paldies, nākošais runātājs Butikofer kungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Šī atzinuma pamata ievirze ir tāda, ka var tai piekrist. Es gribētu tikai izteikt trīs norādes. Un varbūt šeit varētu vēl kādas ierosmes izteikt. Pirmajā punktā. Nē, esmu īsti eh, pārliecināts reģionu, dzimteni, es ļoti visu to atbalstu un uh, lokālās un, un, un, un cits iestējas atbalstu, bet nezinu, vai uh, uh, reģionāla līmenī inovācijas ir tās visefektīvākās. Dažkārt inovācijām ir nepieciešams plašāks ietvers nekā reģioni ir. Un šeit mums vajadzētu, nu, varbūt tā uh, elastīgāk visu to formulēt. Otrakārt, Man liekas, ka būtu labi. Hacimēr Kakskungs uz to jau norādīja. Ja mēs šo inovācijas īstenošanu izskatītu, kā arī šo inovāciju um, ideju, tā ir ideja par ilgspējīgu ekonomiku. Domāju, ka būtu liederīgi nosaukt tās inovācijas, kas ir nozīmīgas nākotnes rūpnieciskai revolūcijai. Līdz ar to to varētu vēl nedaudz papildināt, bet nu, tādā pamat uh, ievirzē, manuprāt, dokuments ir veiksmīgs. Paldies. Nākošā runātāja Lēna Eka. Thank you. Uh, for... Paldies. Eh, pirmkārt, gribu norādīt, ka es pilnībā atbalstu mūsu kolēģi izcili labi sagatavoto ziņojumu. Eh, tomēr ir problēmas. Ir nepieciešams labs ziņojums, mums ir vajadzīgs labs teksts. Arī no uh, reģiona komitejas, jo, ja mēs raugāmies, kāda ir faktiskā situācija, ir problēmas. Zināšanas par to, kur rast papildus līdzekļus inovācijām, vienkārši nav ļoti daudzos reģionos. iespējas iesniegt pieteikumu arī ir ļoti minimālas daudzos reģionos, daudz kur uz vietas. Un no otras puses ir arī problēma ar dažādiem fondiem, tā tad informācijas saņemšana. Finansējuma likviditāte arī tā ir liela problēma ne tikai maziem uzņēmumiem, mazām universitātēm. Uh, un tam līdzīgām struktūrām līdzdarboties. Tieši tāpēc, ka ir problēmas ar naudas plūsmu. Un principā tā ir Eiropas Savienības vaina ar dažādām, daž, jo notiek dažādas kavēšanās līdzekļu izmaksā. Un mazākiem sadarbības partneriem bieži vien tiek prasīts, lai viņi nodrošinātu savus naudas līdzekļus no savas puses pirmie ir dalība valsts, kas nenodrošina pilnībā līdzfinansējumu. Es nezinu, kāda te ir precīzi matemātika, kā tur bija, ka, ja es no savas puses lieku vienu eiro, tad es saņemu divus. Eh, tātad kāds ir šis kopsfinansējuma princips, bet arī te ir vajadzīgs tālāks diskusijas ar dalību valstīm. Birokrātija. Par šo jautājumu mums bija uzklausīšana, problēma ir milzīga. Tas, ka ir nepieciešami eksperti visos reģionos, tas ir pilnīgi skaidrs. Tātad būtu nepieciešams no šādiem ekspertiem saņemt palīdzību, jo pretējā gadījumā netiek labi izmantot līdzekļi un arī laiks, lai katrs pats apgūtu visas detaļas un sīkums par šo pieteikumu izstrādi un iesniegšanu. Tātad arī šī ir viena no prioritārām jomām, manuprāt. Tāpat ir jāprasa, lai reģioniem būtu stratēģija, arī tā ir ārkārtīgi laba doma. Tātad no mana viedokļa, no tā, ko es esmu novērojusi, un es esmu strādājusi kā koordinātori pirms dažiem gadiem dažādos reģionos, tātad palīdzot viņiem atrast, izveidot savu stratēģiju, izstrādāt pieteikums projektiem. Uh, Es zinu, ka ir ārkārtīgi daudz potenciāla, lai regulācija būtu labāka, efektīvāka, lai būtu mazāk birokrātijas, un tas mums ir jādara tieši tagad, jo pastāv finanšu krīze, ir krīze nodarbinātībā, finanšu jomā, klimata jomā ir nepieciešama rīcība, tātad rīcība un kopīga stratēģija. Domāju, ka šie ziņojumi ir ārkārtīgi būtiski. Herzlichen Dank. Paldies. Un lūdzu, Macāras kungs. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a Paldies, priekšstādātāji! Es arī gribētu izmantot iespēju pateikties uh, Kacimarkakis kungam par šo ziņojumu. Gribētu norādīt, ka ziņojums nāk ļoti uh, labā brīdī, kad septītā pamatprogramma tiek izvērtēta. Tūlīt būs vidustermiņa pārskats par šo programmu. Minētās programmas vienmēr tiek uzlabotas un koriģētas, bet mēs nekad tomēr neesam panākuši tādus apmierinošus darbības līmeņus un domāju, ka e, šī programma ir jāizvērtē, tur noteikti būs secinājumi un tas viss ļoti nopietni jāņem vērā astotajā pamatprogrammā. Un mums tāpēc vajadzētu paredzēt uh, pasākums, lai mazinātu birokrātiju un lai dotu atbalstu inovācijām un tādā veidā atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus. Šādam grūdienam noteikti vajadzētu būt. Ir jādod eh, jauns ātrums šīm inovācijām. Daudz kas it kā tiek darīts, bet eh, reālais eh, rezultāts ir tāds, ka rezultātu nav. Rezultāti nav tādi, kā mēs to gribētu. Problēma nav pētniecībā, bet drīzāk praktiskajā pielietojumā tātad kā mēs pielietojam šos pētniecības rezultātus. Un nākotnē mums noteikti no tā vēl radīsies jaunas problēmas. Un noteikti pareizā ieeja būtu to visu censties ieviest reģionos, bet mums ir nepieciešama arī sīkāka, detalizētāka sadarbības projekta. Paldies! Bedanken, um... Paldies! Un tagad lūdzu komisiju. Es nezinu, kurš no jums runās, jo no komisijas mums ir vairāk pārstāvi. Lūdzu komisiju. Uh, hello, sorry. Labrīt. Es uh, pārstāvu Eiropas komisiju. Man ir uh, liels prieks par šo atzinumu un tāpat arī par ziņojumu projektu, ko mēs saņēmām, jo mēs tiešām uzskatām, ka kopīgā, kopējā pieeja, tātad labāka koordinācija ir ļoti pareiza. Es gribētu piesaistīt jūsu uzmanību trīs tādām darba jomām, pie kurām mēs šobrīd arī strādājam, dažādām sinerģijām, bet tādu, protams, ir vairāk, un mēs varētu iet vēl dziļāk un detalizētāk. Šobrīd mums ir kopīgi instrumenti, ko mēs veidojam da eh, dažādos Eiropas komisijas dienestos, sākot ar eh, Eiropas eh, klasteru darba grupu, reģionālām uzraudzības struktūrām, un izstrādājam arī instrumentus uh, inovāciju izvērtēšanai reģionos. Nākamais punkts - sadarbības starp reģioniem. Uh, tam arī mēs sniedzam atbalstu, bet ar to nodarbojas uh, cits komisijas dienas. Tā tad tik tiešām tiek izmantoti dažādi inovatīvi pasākumi un tie tiek veicināti un šīs politikas tiek izvērsts reģionālā līmenī. Tā tad ir, protams, daudz šī rīcības virziena, es vienkārši gribēju minēt dažas. Mūsu darba kārtībā ir paredzēts arī kopīgs paziņojums no reģionu un uzņēmumu ģenerāldirektorāta, tātad kopīgs paziņojums, kas būtu sagaidāms 2010. gada otrajā pusē. Un es tagad citēju. Šīs paziņojums ir, tiek vērsts uz diviem mērķiem galv, tātad saskaņot struktūru fondu vadlīnijas, attiecībā uz 2020. Uh, gada uh, stratēģiju un nepieciešams identificēt jaunas sinerģijas un sadarbības iespējas starp izcelības centriem un ir jāveicina a, uh, reģionālās inovācijas. Tā tad es domāju, ka mēs ejam a, nepieciešamajā virzienā un tieši tādā pašā veidā, kā tas arī norādīts a, ziņojumā un atzinumā. Tāpat marta beigās uh, būs arī strateģiskais uh, ziņojums, strateģiska atskaita par struktūru fondu izmantošanu saistībā ar jaunajām vadlīnijām, kuras tika izstrādāts 2007. un 2013. gadam. Pirmo reizi būs debats par šo uh, ziņojumu, par katras dalību valsts uh, šīm strateģiskajām vadlīnijām, kā tās ir tikušas ieviestas. Uh, and this report. Uh, un uh, šis ziņojums tiks saņemts pavisam drīz, un tā arī būs iespēja labāk izprast un saskatīt, kāda ir uh, šī ietekme vai, teiksim, kaut kādi pirmie rezultāti, un tad mēs varēsim uh, labāk vērot, kā tas viss attīstas tālāk tas acīm redzot bija viss. Paldies. Bedanken. Paldies. Lūdzu, Hacima Kakis. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka man ir ko teikt. Es pirms vēlos pateikties komisijai par to, ka viņi tagad mums sniedz informāciju par to, kā lietas šobrīd attīstās, bet man mūsu kolēģis ļoti precīzi pateica, ka mēs šeit runājam par sinerģiju, tas ir centrālais aspekts, un šobrīd, tieši šobrīd, kad tiek runāts par ietveru programmu astoņi, kad jaunais komisārs plāno reģionālu politiku, kad tiek runāts par budžeta līdzekļiem, un kad ir nepieciešams budžeta līdzekļu sadali pārveidot. No dalību valstu puses tieši tagad ir īstais brīdis skaidri salikt mērķus. Uh, Tāpēc arī paldies kolēģim Vinkleram, jo viņš ļoti labi runāja par strateģisko virzību. Un ja mēs reģionālajā politikā koncentrēsimies par pētniecību un, uz pētniecību un inovācijām, es skaidri zinu, no kura reģiona jūs nākat un ka jūsu reģiona ir šī strateģiskā vadība. Un tagad būtu pareizi saprast, ka ir nepieciešams nodrošināt šo strateģisko vadību un tas tiešām prasa piepūli un līdzekļus. Jūsu reģions Saksija jau parādīja, ka tiešām ir labi rezultāti, un reģionālie līdzekļi tiek izmantot ļoti efektīvi tieši, lai panāktu šo strateģisko vadību inovācijām. Paldies arī Butikova kungam. Viņš precizēja ļoti labi, jo runāja par ilgspējīgu ekonomiku. Man arī ļoti patīk šī doma mūsu atzinumos. Atzinumiem, diemžēl, nav daudz vietas. Un, protams, es pats varu iesniegt grozījumus, un arī kolēģis Butikofers var ieslēgt, iesniegt grozījumus. Un varbūt ir pareizi šo zaļo nozari arī pieminēt, vai arī pat pieminēt visu nozaru, tā tā kā apzaļumošana angliski ir greening, to arī varam izdarīt. Nākamais jautājums, protams, kā mēs izlietojam naudas līdzekļus. Komisija teica, ka teksts ir ļoti labs, tā uzslavēja tekstu, bet te pašā laikā komisija skaidri zina, ka pagātnē bija daudz kļūdu. Nu, piemēram, pastāvies uz Grieķiju. Ļoti aktuāls piemērs. Grieķija saņēma ļoti daudz reģionālos līdzekļus, bet tikai neliela daļa šo līdzekļu tika investēta uh, inovācijas un pētniecībā. Grieķija ir samazinājusi savu ražotāju jaudu. Šobrīd ir tāda situācija, ka vienkārši tiek pumpēt līdzekļi šajā valstī, un tieši tādēļ, ka Eiropa sniedz līdzekļus, izmantojot izmantojot līdzekļus, tad pateicoties tam, ne, Grieķija varēja attīstīt uh, inovatīvās tehnoloģijas. Savukārt daudzas citas nozares Grieķijai vienkārši nedarbojas. Un, un tas tie īpaši attiecās uz jaunajām valstīm. Tātad, ja jaunās dalība valstis saprot potenciālu, kas ir iegūstams pateicoties sinerģija, un ja šīs valstis iekļūst Eirozonā, un tad var gadīties tā, ka šīs valstis vairs neturpinās produktīvo procesu, un no Grīķijas mēs to varam mācīties. Un dalību valstīs Dalību valstīs ir nepieciešami speciālisti, kas prot izlietot līdzekļus, savādāk nav nekādas jēgas sanāk tā, ka vienkārši tiek pumpēta nauda un nekādas reakcijas. Tā kā Grieķijā notika, nauda ir, tā tika izlietota nepareizi un sanāk tieši pretējs process. Paskatieties, paskatieties, kas šobrīd notiek Grieķijā, viņi ir ārkārtīgi nepateicīgi pat Eiropas Savienībai par to, ko tā ir devusi. Un vēlos vēlreiz teikt, kolēģis Fan Nisārais šobrīd nav klāt, bet vēlos teikt, ka tiešām tas, ko viņš teica, ir ārkārtīgi pareizi. Un tāpēc arī lūdzu, cienījamie kolēģi, kas sniegsiet savus grozījumu priekšlikumus, tad ņemiet šos faktus vērā un tad gal galā varēs nobalsīt par šo atzinumu. Priekšstādātais paldies jums un šobrīd citu komentāru nav. Līdz 24. februārim 12.00 jūs varat iesniegt savus grozījumus. Kolēģis Vinklers lūdza pagarināt gro grozījumu iesniegšanu par vienu dienu, un man nav nekāda iebildumu, par vienu dienu varam pagarināt līdz 25. februārim. Tātad 25. februāris īs, ir iesniegšanas diena. Jā, ļoti labs priekšlikums, un ja šobrīd nav nekāda iebildumu, tad grozījums var iesniegt līdz 25. 25. februārim 12.00. Paldies visiem! Un nu, mēs esam pabeigusi, pabeigus, pabeiguši šo darba kārtības punktu. Diemžēl nevaram uzreiz turpināt, jo desmitos ir paredzēta balsošana. Līdz ar to ir dažu minūšu pārtraukums, bet desmitos 00 turpināsim. Paldies! Liebe kolēģi, liebe kolēģi. Cienījamie kolēģi, nu tad sāksim balsot. Septītais darba kārtības punkts. Man ir viens komentārs pirms balsošanas, ja jums nav iebildumu. Man personiski tas ir svarīgi un arī dažiem citiem kolēģiem. Pagaidām vēl nav īpaši saspringts laiks. Es domāju, ka ar laiku būs arvien vairāk balsošanu, un līdz ar to būtu jāpacenšas tieši runāt par dokumentiem, lai mēs sagatavotu informāciju tādā veidā, lai pat tie kolēģi, kas nebija klāt apspriešana, lai šie kolēģi saņemtu dokumentus laikā. Jo dažreiz ir tā, ka kompromisa grozījumi top iepriekšējā vakarā vai pat balsošanas rītā. Un daudzos gadījumos mums ir kompromisa grozījumi tikai atsevišķās valodās. Nu, piemēram, šobrīd mums ir tikai franču valodā šie grozījumi. Nu, ok, šoreiz mēs varam to pieņemt, lai ir. Bet vēlos teikt kolēģiem, lūdzu, cienījamie kolēģi, pacentīsimies tā, lai kompromisa grozījumiem būtu vismaz viena diena, lai kolēģi varētu izlasīt, un vismaz angļu valodā, lai, nu, lai viss varētu izlasīt. Jo Es saprotu, ka mums ir daudz valodu un līdz ar to ir diezgan grūti visiem izlasīt. Jo daudzos gadījumos ir tā, ka tad sanāksmes laikā kāds pieceļas un pasaka, neziniet, es nesaprotu, līdz ar to es nebalsošu. Šobrīd ir tā, ka nav vēl nemaz tik saspringts laiks un līdz ar to nākotnē centīsimies mazliet pamainīt situāciju, lai viss būtu laikus. Tas bija komentārs no manas puses un varam sākt balsot. Lūdzu, tagad visi uh, Uh, ielieciet savus kartiņus un varam pamēģināt, vai viss darbojas. Jautājums par, um, par to, vai nākotnē. Nē, nē, nē, tas nav svarīgi. Vai būs saule? Balsosim par to. Jā vai nē? Lūdzu. Nestrādā? Priekšsēdētāji, mana kartiņa pēc izspriežot šeit iesprūda. Jo es skatos, ka citā, citiem kolēģiem kartiņa strādā ļoti smuki, un man laikam nē. Jūs probavējam? Es, es jau mēģināju likt arī citās, citās uh, mašīnās, un, uh, diemžēl, nestrādā. Bet labi, labi, saka priekšsēdētājs, mēs ieskaitīsim jūsu balsi. Labi, tagad balsojam. Nu, ļoti labs, ļoti labs rezultāts. Bet septiņi cilvēki nevarēja pieņemt lēmumu par to, vai mums vajag sauli vai nevajag. Es labprāt iepazītos ar viņiem personiski. Nu, ļoti labi, tad sākam strādāt. Un vēl viena kartiņā mums ir tāda, kas nedarbojas, līdz ar to pieskaitīsim balsi. Nu, un sākam. Graustētas kundzes ziņojums. Ziņojums par komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu. Un es sākšu ar trešo grozējumu. Kas par? Nē, nē, nē, atvainojiet. Ar pirmo kompromisu. Kas ir par? Pirmais kompromiss par, pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to viens un divi atkrīt. Trešais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Četri. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci. Par. Pret Atturs. Pieņemts. 6. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 7. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais at atkrīta. Deviņi par. Pret. Atturs. Pieņemts. 10 atkrīt, 11 par, pret, atturas, pieņemts. Bija daži pret, 12 par, pret, atturas, pieņemts. 13 par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14, 15 atkrīt, 16 par pret atturas ne, nepieņemts. Balsojam par dokumentu kopumā elektroniski, sākam balsot. Nu, ne, par 16 taču notika balsojums, saka priekšsēdētājs. Jūs vēlaties pārbaudīt 16? Labi, labi, nekādu iebildumu. Nu labi. Tagad pārbaudām 16. punktu. Sākam balsot. 16. Sākam balsot elektroniski. Ein EPP zu viel. Viens no tautas partijas grupas ir pa daudz, varbūt ir kāds, kas atteiksies no balsojuma. Jā, viens EPP deputāts pa daudz. Beidzam balsot. Rezultāts? Nu, ļoti skaidri. Ļoti labi. Un tagad pēdējais balsojums. Sākam balsot. E Un tagad ir trīs EPP deputāti pa daudz. Ļoti labi, viņi kaut ko vairojas pa ceļam. Joprojām divi pa daudz, divi tautas partijas grupas deputāti, divi tautas grupas deputāti pa daudz Tagad viens pa daudz. Nu labi. Beidzam balsot. Rezultāts 46 pār 3 atturās, neviens nav pret, līdz ar to cienījamā kolēģi ļoti labi paldies. Wir kommen zum Bericht von Frau Vera Madurell. Nākamais ziņojums. Teresa Riera Madurele, augstskolu un uzņēmumu dialogs, jaunas partnerattiecības Eiropas augstskolu modernizēšanai. Un pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Nē, ne, nevajag pārbaudīt. Trešais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Pārbaudām elektroniski trešais grozījums. Beidzam balsot. Divi tautas partijas deputāti pa daudz. Tagad ir ok. Beidzam balsot. Rezultāts. Jā, pieņemts. Tagad par otro. Kas ir par trešo? Par otro atvainojiet. Pret atturas pieņemts. Četri par pret atturas pieņemts. Tagad pieci par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. Tagad ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi, astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Deviņi par, pret, atturas, pieņemts.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 Nē, 13 arī atkrīt. Nē, nē, atvainojiet, 13 arī atkrīt. Tad trešais kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 14 atkrīt, tad 15 pār, pret, atturs, pieņemts. 16 pār, pret, Atturs. Pieņemts. 17. 17 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18, 12 atkrīt, 20 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 22 par pret atturs noraidīts. 23. Balsojums pa daļām. Sākam ar pirmo. Par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 24 pār pret apturas pieņemts. 26 pirmā daļa par pret apturas pieņemts. Uh, otrā daļa par pret pārbaudam. Otro daļu pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Nu jā, knapi. Tāda 26 pār, līdz ar to pieņemts. 27 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30 par. Pret atturas pieņemts. 31, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Tagad ir balsojums par dokumentu kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot par vienu tautas partijas grupas deputātu pa daudz. Beidzam balsot, rezultāts ir 48 pār, 3 atturējies, neviens nav pret. Ļoti labi. Apsveicam, paldies! Wir kommen zu Punkt 9, Weißbuch über. Devītais punkts. Ziņojums par komisijas balto grāmatu adaptāciju klimata pārmaiņām, iedibinot Eiropas rīcības pamatu principus Matijas kundze. Šeit vēl ir daži mutiski grozījumi Jordana kundze, lūdzu. Paldies! Nā, glasovāni līdz. Es tikai pavisam īsi gribētu paskaidrot sekojošu faktu. Tautas partijas balsošanas sarakstā ir mīnus norādīts, tātad pret nevis tāpēc, ka mēs nepiekrītam šī grozījuma saturam, bet tāpēc, ka mūsuprāt šāda veida rīcība, lai samazinātu siltumnīcas efektu gāžu izmešus, neiedara šajā ziņojumā, un to vajadzētu minēt kaut kur citur. Paldies! Gut. Trotzdem gab es, also die mündlichen Anfragen stehen nicht mehr an. Stehen nicht mehr. Tātad, varam sākt balsot ar septīto grozījumu. Tur ir trīs daļas. Jā, pirmā daļa. Par? Pret? Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Ū. Noraidīts. Nu, jā, jā, varbūt kāds atkal atturās, bet jebkurā gadījumā noraidīts. Trešā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astoņi par. Pret. Pārbaudam. Pārbaudam astoto. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Nu, kas par lietu? Nu, tas, tas vīrietis, kas sēž datorā, viņam vēl vajag laiku, lai saskaitītu visas jūsu balsis. Also nochmal zu 8. Wahlgang ist eröffnet. Beidzam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Tātad beidzam balsot, jo projām viens tautas partijas grupas deputāts ir pa daudz. Beidzam balsot. Rezultāts 27 pār, 24 pret, atbalstīts. 9 pār, pret, pieņemts. 11, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, pieņemts. 12. Divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret. Mm. Pārbaudām. Pārbaudām 12. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Viena, viena balss vairāk pret, ā, nē, nē, nē, vēl Gireks ir pār. Šā vai tā ir noraidīts? Very knap, bitte. Bet pavisam knapi bija. Lūdzu, kolēģi Tomas. Votingkarte, die ist auf der Anreise. Mana balsošanas karte, viņa tagad šobrīd ir ceļā uz šeieni. Vai tad līdz ar to es varu? Nu, kā? Nu, man, viņš saka, man ir balsojums pār. Kā mums ir ar zaļajiem? Tātad zaļie ir trīs, un esmu ceturtais, un man nav kartes. Ja, dann pass auf, jetzt wollen wir nicht pingliger sein. Dann ist also. Nu labi, tad ir pieņemts. Macht jetzt nicht. 12. 12. Pieņemts. 13. Ba par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. Par pret, atturs, pieņemts. 16 par, pret, atturs, pieņemts. 17 par, pret, atturs, pieņemts. 18 par, pret, at, noraidīts. 18, 19 par, pret, pieņemts. 20 par, pret, pieņemts. 21 par, pret. Pieņemts. 22 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 23. Divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24 par. Pret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 viens par pret atturas pieņemts, divi par pret atturas noraidīts, trīs par pret atturas pieņemts, četri par pret pārbaudam. Ceturto pārbaudam. Sākam balsot. viens tautas partijas grupas deputāts pa daudz. Viens tautas partijas grupas deputāts pa daudz. Ļoti labi. Pret. Nu, nē, nē, nē, nē atvainojiet, beidzam balsot. Pieņemts 30 pret 22, 5 par. Pret. Pārbaudam. Piekto pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, neatvainojiet, atvainojiet. Jā, noraidīts. Gīreks arī pret. Noraidīts. Seši pār. Pret. Atturs. Pieņemts. Balsojums par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labi. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam. Paldies par darbu. 11. punkts. Ilgspējīga nākotne transportam. Kolēģis Kanciāns. Nē, nē, nē, desmitais. Nē, nē, ļoti atvainojiet. Atvainojiet, tagad ir desmitais. Tagad otrais grozījums par pret Nu, lēnām. Otrais par. Kas par? Otrais. Pret. Atturs pieņemts. Trešais. Četrās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturs pieņemts Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss viens punkts A par. Pret. Atturas. Pieņemts. 9, 8, 7, 5 atkrīt, sastais kas par? Pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 17. par pret pārbaudīsim. 17. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret pret atturas noraidīt. 20. par pret atturas pieņemts. 21. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. 23, 3 daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret atturas pieņemts. 24. par, pret atturas pieņemts. 25 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 26 par pret atturas pieņemts, 27 par pret atturas pieņemts, 28 par pret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 Noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens tautas partijas deputāts pa daudz. Beidzam balsot. Rezultāts 45 pār, 5 atturējušies, atturējušies viens pret sirsnīgi sveica. Nākošais, numur 11. Antonijā Kančiana atzinams, ilgspējīgi nākotni transportam. Balsojuma saraksts ir sadalīts. Pirmais, kas par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim pirmo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam. Pieņemts. Numur divi. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais atkrīt. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci par. Pret. Atturas. Pieņemts. Seši par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur viens. Kas par? Pret pret atturs pieņemts. 7 līdz 13 atkrīt. 14. kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 15 atkrīt. 16. kas par? Pret. Atturs pieņemts. 17 par. Pret. Atturs pieņemts. 17 par, bet eh, priekšsēdētājs saka, atvainojiet, galīgi sajūka. 18 ir eh, atrisināts, 19. kas par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts. Kompromiss numur 2, kas par pret atturs pieņemts. 21, 22, 23, 24 atkrīt. 25. Dalītais balsojums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Otrā daļa pārbaudam. Sākam balsot. Viens tautas partijas deputāts par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. Jā, noraidīts. Viens uh, balso par, bet nu vienalga balsu skaits vienāds noraidīts. 26. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 27. Tas atkrīt. 28. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 29 par. Pret. Atturs pieņemts. 30 par. Pret. Atturs pieņemts. 31 par. Pret. Atturs pieņemts. 32 par. Pret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 Pārbaudīsim. 37. pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. Par. Pret. Atturas pieņemts. 38. par. Pret atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. 40 par, pret, atturas pieņemts. 41 par, pret, atturas norādīts. 42 par, tikai pirmo daļu, tātad 42. pirmā daļa, kas par? Nē, priekšsēdē saka, jā. Nu, tas jau ir atrasināts. Līdz ar to. Tad man ir taisnība. Tā tad 42. pirmā daļa atkrīt, bet balsojam par, at, nu, pa atlikumu. Kas par? Lūdzu. Paldies. Kas pret? Kas atturs? Pieņemts. Turmes kungs grib par reglamentu ko teikt. Bet par 33. mēs balsojām, lai arī šeit uh, ir rakstīts, ka atkritīs, ja 37. tiek iebalstots. Vai jūs varētu pārbaudīt? Vai 37. Vai mēs nebalsojam par 33. jeb vai 37. atkrita? Mēs to esam izdarījuši, viss ir kārtībā. Tātad noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Pret, ak, nē, saka priekšsēdētājs, beidzam balsot. Viens tautas partijas deputāts pa daudz. Nu, daudz pa daudz. Beidzam balsot. 46 par, viens atturs, trīs pret. Sirsnīgs veids pieņemts šādā veidā. Līdz ar to ļoti ātri esam uh, balsojumus veikuši, varam turpināt ar darba kārtību un turpinam ar 12. darba kārtības punktu. Tie, kas tagad vēlas atstāt telpu, lūdzu to izdarīt ātri, lai citi varētu mierīgi turpināt darbu. Tātad 12. punkts. Apvienotā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma. Lēna Ek ir referente. Kolēģi Lēna Ek tagad uzstāties, bet no acu mirkli, tāpēc, ka ir ļoti skaļa zālē. Alle diejenigen, die nur wegen der Abstimmung hier. Visi tie, kas tikai balsošanas dēļ bija šeit, lūdzu, esiet tik laipni ātri. Uh, ejiet no zāles sārā, lai mēs varam sākt darbu. Nu, mēs rekordā ātri esam nobalsojuši. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Dargie kolēģi, dodu vārdu kolēģei Lēnai Ek un tikai viņai, viņai vienīgai. Tātad viņai vārds Un lūdzu, uh, ļaujiet uzstāties. Thank you, Chair. Uh, I'll just. Paldies, priekšsēdētāji. Kamēr, tātad es pagaidīšu, kamēr uh, iestājas klusums zālē. start. Wir würden gerne weitermachen. Mēs ļoti labprāt gribētu uh, turpināt strādāt. Ja iespējams, lūdzu klusāk, kolēģi. Thank you, Chair. Appreciate... Paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu pūlēm. Un tā tad. Tad, kad mums bija kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programma, kad runājām par to pagājušo reizi, es centos nākt klajā ar uh, svarīgākiem argumentiem par šo programmu, un jūs visi zinat, uh, kādā ārkārtīgi nopietnā stāvoklī šobrīd ir Baltijas jūra, jūs visi zinat, kādus lēmumus ir pieņēmusi padome attiecībā uz Baltijas jūras stratēģiju. Gribu vēl piebilst, uh, ka Eh, divi komisāri ir pauduši pilnīgu atbalstu, viens, kas atbildīgs par vidas jautājumiem, un otrs pētniecības komisārs. Viņi tātad ir pauduši stingru atbalstu šai programmai. Tomēr man ir zināmas bāžas saistībā ar komisijas priekšlikumu. Šīs bāžas nav par to, cik uh, izcila vai laba būtu šī bonus uh, 169 uh, programma bet eh, drīzāk par eh, to, ka parlamentam un padomei un komisāriem katram ir sava loma spēlējama un ir dažas daļas komisijas ziņojumā, kuras man rada šīs bāžas. Un eh, to vajadzētu attiecīgi iekļaut un risināt astotajā pamatprogrammā. Diskusijas ir bijušas ne tikai par eh, to, cik nopietni ir šī situācija un cik nepieciešama ir bonus programma, bet runa ir par to, vai varbūt kādus jaunus elementus varētu ieviest. Un tas varētu būt uh, divu posmu programma, uh, tātad uh, ar strateģisko posmu un uh, īstenošanas posmu. Tā ir jauna lieta. Šobrīd jau darbojas projekti 169, un tajos šāda pieeja nav. Tātad un komisijas priekšlikums par divu posmu vai divu fāžu darbu, tas ir tāds jaunievedums, un varbūt tas nāk par agru. Neskatoties uz to, pētnieki un deviņas dalībvalsts, kas piedalās šajā programmā, tās ir vienojušās strādāt ar šo stratēģiju tā, kā to paredz komisija, un pēc tam izvērst to tālāk nākošajā pētniecības periodā. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi sameklēt, atrast, identificēt labākos pētniekus, lai pārietu no šīs pirmās fāzes uz otro, lai šī pārēja nebūtu sarežģīta, bet gluži otrādi, lai tā būtu pēc iespējas vieglāka, gludāka jo jaunu elementu ieviešana attiecībā uz pētniecības projektu īstenošanu, protams, no vienas puses šāda pieeja ir laba, vērsta uz nākotni, bet no otras puses to nedrīkstētu izmantot kā instrumentu, lai apturētu visu projektu. Un, kā jau es teicu, ar par, parlamenta komisāru un padomas atbalstu tas viss būtu panākams. Otrā lieta, tātad finansējuma jautājums. Arī tur ir runa par eh, jaunu pieeju, par tādu kopīgo fondu. Es jau pagājušo reizi runāju par šo jautājumu, tad, kas tas bija mūsu darba kārtībā, varbūt ne visi atcerās, bet katrā ziņā tas arī ir jauns elements. Daudzas pētniecības programmas cenšas darboties pēc iespējas labāk, nodrošinot šo Eiropas pievienoto vērtību, un tā arī ir galvenā doma. Un es domāju, ka astotā pētniecības pamatprogramma vairāk izmantos šo kopīgā fonda principu. Šobrīd ir uh, lielākā daļa dalību valstu, kuru likumdošana vai pat konstitucionālajie nosacījumi paredz problēmas uh, šādam kopīgam fondam. Tāpēc mēs varētu veidot šādu kā virtuālu kopīgu fondu, kurā tādā virtuālā veidā būtu iekļauts viss pieejamais finansējums un tā pārvaldīšana, bet ņemot vērā, pieņemsim, problēmas, kādas ir Vācijai, lielai dalībvalstī, mazākai dalībvalstī Zviedrijai, uh, Un tieši tāpēc arī ņemot vairāk, ka šīm divām valstīm ir ļoti gara piekrastes līnija, piekrastes robeža, tad tas rada vēl papildus problēmas. Tātad es esmu centusies risināt šīs problēmas, esmu raudzījusies tālāk nākotnē, ņēmusi vērā komentārus, kas bija izteikti iepriekšējās debatēs, un tāpat esmu centusies pēc iespējas labāk paredzēt arī sadarbības iespējas ar Krieviju. Mēs zinām, ka Krievijai ir ļoti liela ietekma situācija Baltijas jūrā un tāpēc ir nepieciešams sadarboties ar Krievijas pētniekiem pēc iespējas labāk un arī pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Protams, šai ziņā ir jāveic zināms tiesiskais likumdošanas darbs, lai mēs to varētu pilntiesīgi veikt, bet jau tagad uh, bonus plus pirmajā programmā, kas jau darbojas, notiek jau sadarbība ar Krieviju, tā realizējas ļoti labi, tīri uz divpusējiem uh, pamatiem. Tātad Bonus Plus programma sadarbojas ar Krieviju. Ir Krievijas zinātnieki, kuri darbojas šīs programmas uh, ietvaros, apmeklē seminārus un cenšas rast kopīgus pamatus uh, efektīvam un ātram darbam. Bonus plus programma jau darbojas, tā ir efektīva, Rezultāti ir ļoti daudz sološi, vismaz līdz šim tā ir bijis. Un notika virsotņu tikšanās par situāciju Baltijas jūrā. Šī tikšanās notika burtiski pirms pāris nedēļām. Tur tika pārstāvēti zinātnieki, tāpat arī valstu vadītāji bija klāt, un, uh, manuprāt, bija ļoti labs rezultāts uh, šīm bonus plus uh, projekta samitam. Tagad mums ir nepieciešams ātrs lēmums par uh, bonus uh, 169, uh, kā lai to virza uz priekšu ātri, jo situācija Baltijas jūrā, kā es teicu, ir ārkārtīgi smaga, tīri no vidas, no ekoloģiskā viedokļa. Tāpēc mums ārkārtīgi ir nepieciešams, lai zinātnieki, pētnieki virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī, ja būs pārtraukums starp pašreiz eh, veikto darbu un starp bonus 169, kas būs lielāka un strateģiskāka un plašāka programma nekā iepriekšējā. Un tās ietvaros tiks uzdots jautājums nevis tikai kāpēc situācija ir tāda, kāda tā ir, bet kā tā ir attīstījusies un kādi izcinājumi būtu iespējami. Eh, līdz ar to tas ir gandrīz viss. No manas puses es pateicos kolēģiem par līdzdarbību un es ceru, ka mums būs auglīgs debatas. Paldies! Herzlichen Dank! Darf den Schatten? Sirsnīgs paldies! Ēnu referentiem vārds. Gireka kungs pirmais. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sākt ar vispārīgiem vērojumiem. Pamata lieta ir sekojoša. Ja mēs raugāmies uz priekšlikumiem, lai uzlabotu situāciju Baltijas jūrā, tas ir viens solis tādā veselā strateģiskā procesā kopumā. Es domāju, ka mums būs nepieciešams gan tāds kvalitatīvs, gan kvantitatīvs liels lēciens, uzlabojums. Šai stratēģijai noteikti jāaplūko pati jūra un uh, to, kas ir ap to. Sastajā sadaļā ir runāts par ekspertiem. Domāju, ka komisijai vajadzētu iekļaut šos ekspertu sasniegtos rezultātus. Tur, kur ir runa par kopīgu pētniecības centru, tur nav īpaši tas viss skaidrs. Es domāju, to vajadzētu paskaidrot sīkāk. Tālāk par pētniecības eh, kapacitāšu stiprināšanu dalību valstīs eh, ap Baltijas jūru. Tas ir jautājums, kas jāplūko ļoti uzmanīgi. Pētniecības potenciāls ir ārkārtīgi atšķirīgs dažādās valstīs. Ir valstis, kurās ir zemāka kapacitāte, zemākas spējas, piemēram, runājot tīri par laboratoriju aprīkojumu un laboratoriju esamību un to pieejamību, un tas ir ļoti būtiski, ja mēs uh, runājam par šo kopīgo finansējumu, kopējo fondu. Lielā mērā šī pētniecība notiks tieši konkrēti uz vietas, dažādās valstīs. Un kā jau tika norādīts, tīri juridiski rakstura problēmas ir saistīts ar šo kopīgo fondu, ar tā izveidošanu, un es domāju, ka šīs juridiskās, tiesiskās grūtības arī varētu radīt zināmas problēmas un varētu radīt tādu kā frustrāciju visā šajā darbā. Protams, tas viss prasīs laiku. Un Kā mēs zinām, darbs ir paredzēts eh, divās fāzēs, tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi, lai visu šo notikumu un darba secība būtu pareiza. Lai tas tā būtu, mums ir jānosprauž pētniecības prioritātes Baltijas jūras reģionam un uh, valstīm, kas ir to tūmā. Jautājums ir par investīcijām, vai būs pieejamas tik lielas investīcijas, kā ir nepieciešams jo zināms pētniecības darbs, protams, notiek laboratorija apstākļos, bet ir cita pētniecības darbi, kas notiek uh, reāli uz vietas, dabā. Un ir ārkārtīgi svarīgi to ņemt vērā turpmākajā darbā. Tātad mums ir nepieciešams uh, stabils pamats, ietvars un nepieciešams aprīkojums laboratorijās un visur citur. Paldies! Paldies, tagad kolēģi Hasī. Hyvät kollegat, kiitoksia paljon raportöörille. Oikea... Paldies kolēģi, paldies referentei. Es atbalstu viņas pieeju. Tostarp arī to, ka Krieviju jāiesaista šajā darbā. Piekrītu arī tam, ka jārod iespējas lai pātrinātu to fāzi, kāda ir nu, praktiski pirms konkrētā darba veikšanas. Šie bonus projekti ir tomēr tāda ļoti veiksmīga lieta. Un viss tā pamatā ir Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģija. Eiropas parlamentā mēs zinām, ka Baltijas jūras stratēģija ir izveidota balstoties uz Eiropas parlamenta ierosmi. Esmu ļoti iepriecināta par to, ka Zviedrijas prezidentūra aktīvi rīkojās šī jautājuma kontekstā. Manā skatījumā šeit nav tādu lielu satir, saturisku viedokļu atšķirību. Varbūt vienā jautājumā viedokļi ir atšķirīgi. Referenti par to jau runāja, šis kopējais virtuālais fonds. Esmu nedaudz cīniski attiecībā uz to, ka, teiksim, dažas dalībvalsts izsaka uh, argumentu, ka šis kopējais fonds saskaņā ar uh, kādu valstu iekšēju likumdošanu būtu nelegāls. Un šādi vienkārši tiek kavēta darbība bet liels skaits dalību valstu ir atteicies no šādas pozīcijas, ko raksturoju. Jo vēlamies atrast risinājumu, kas uh, patiesi arī funkcionētu. Un, manuprāt, vajadzētu pārbaudīt, vai ir iespējams rast vienotu procedūru finansējumam lai varētu vienoties par šo reālo virtuālo kopējo fondu. Protams, ka tas skar kopējos noteikumus un arī nacionālos noteikumus. Tie var būt ļoti atšķirīgi, tie var būt pat uh, pretrunā viens ar otru. Bet es domāju, ka kopā varētu vienoties par uh, šādu reālo virtuālo kopējo fondu, jo tas ir ļoti veiksmīgs kā ideja. Un kolēģi vides komiteja šodien no rīta diskutē par viņu atzinumu par šo jautājumu. Un uh, visdrīzāk, ka no vides komitejas tiks izteikti priekšlikumi kas šo programmu precizēs, skaidros vidas kontaktā, bet tādos plašos vilcienos arī vidas komiteja atbalsta šo dokumentu, jo doma ir tāda, ka Baltijas jūra ir viena no, jūras, eh, no pasaules piesārņotākajām jūrām. Un varbūt, ka daudz Eiropā to nemaz nezina. Liekas, ka aizvien vēl domā, ka Ziemeļo Eiropā viss ir lieliski organizēts un visi ievēro likums un ka vidas aizsardzība notiek tādā augstā līmenī. Šāda tāda vispārēja pieeja noveda pie tā, ka ir grūti saprast, ka patiesi Baltijas jūra ir viena no pasaules piesārņotākajām jūrām. Un no otras puses, tā ir praktiski Eiropas Savienības iekšējā jūra. Un tādēļ aktīvi jārīkojas, un tā ir arī goda lieta Eiropas Savienībai rīkoties, lai situācija Baltijas jūrā uzlabotos. Paldies, Balčīts kungs. Ačiū, geramas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Paldies, priekšsēdētāji, pirmām kārtām. Pateicos referentam par ļoti visaptvarošo ziņojumu. Tās atspogļo diskusijas, kuras mums jau komitejā bija par šo jautājumu. Gribētu norādīt uz uh, vairākām lietām. Pirmkārt, par finansējumu. 19. grozījums paredz iespēju eh, šim eh, kopīgajam virtuālajam fondam. Tas ir praktisks pielikums, eh, priekšlikums, bet reāli mums ir nepieciešams atbrīvoties no vārdiem par pamatotiem gadījumiem. Tāpat ir arī grozījums par komitejas lomu attiecībā uz komisijas veikto izvērtējumu. Ja šis izvērtējums ir negatīvs vai arī tas prasa pārāk ilgu laiku, tad tas var kavēt, aizkavēt pašu programmu. Tas ir uh, pilnīgi skaidrs, ka komisija var dot šai ziņā savu ieguldījumu un tāda, kad programma būs beigusies, ir tikai loģiski, ka komisijai arī tur savs vārds ir sakāms. Runājot tālāk par Krievijas federācijas līdzdalību, tas ir skaidrs pats par sevi, ka šī programma ir paredzēta tieši Baltijas jūras valstīm, un sadarbība ar Krievijas zinātniekiem ir pilnīgi neizbēgama, bet iespējams šī pārāk atvērtā Krievijas federācijas iekļaušana šajā dokumentā varētu ļaut kādam uzskatīt, ka mēs šeit nerunājam par astoņu Eiropas Savienības dalību valstu iniciatīvu, bet ka mēs šeit runājam par plašāku valstu loku. Es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši runāt, uh, norādīt, ka Krievija tiek aicināta piedalīties šajā kopīgā pētniecības projektā. Paldies! Paldies! Tagad uh, kolēģis Sadī. Paldies, priekšstādā kungs. Arī es gribētu sveikt referenti par ļoti nozīmīgo darbu, kas ir uh, šeit iesniegts, un trīs novērojumi. Pirmkārt, ir. Uh, Uh, koordinācija ierosināta astoņas institūcijas uh, un astoņas valsts, kas iesaistās uh, šajā projektā. Es gribētu ierosināt varbūt, ka Eiropas Savienības īpašā uzmanība tiek uzsvērta un astoņas dalība valsts ir iesaistījušās, jo atceros Eiropas vidusjūras projektu, kur pēc tā vērtējuma ka uh, tieši vidusjūras piejūras valsts ir tās aktīvākās, bet Eiropas Savienība kopumā arī ļoti uh, redzam iesaistījusies. Un tāpat arī uzdošu jautājumu astoņās dalību valstīs, kā, kā valstis, kas iesaistās, uh, Krievija ir uh, pieminēta, bet uh, Norvēģija ne. Norvēģija ir Eiropas ekonomiskās telpas. Uh, dalībnieces, vai nevajadzētu to arī iesaistīt? Viņi, teiksim, nav tieši saistīti ar Baltijas jūru, bet, ja es salīdzinu situāciju ar Eiropas un vidusjūras projektu, tad Eiropas vidusjūras projektu ietveros ir Portugāla un Mauritānija, kurām nu, arī nav tādas uh, gluži tiešas pieejas. Bet, nu, varbūt, ka Norvēģija arī varētu tādā īpašā veidā iesaistīt un pēdējais punkts. Man nebija uh, laiks. Uh, pārskatīt finanšu projektu, bet ir liels pro problēmas pētniecības jomā, ir ļoti sarežģītā uh, procedūra un tad arī uh, revīzija un atmaksas maksājumi. Vai nevarētu šeit kaut ko pēc iespējas vienkārši īstenot, jo zinātnieki to mm, kopienu nu, saskars patiešām ar ļoti sarežģītu struktūru Eiropā un tas viņus sarūktina. Paldies! Priekšsēdēs, paldies! Tagad tā, nākošais komisijas vārdā Matīkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām atļaujiet uh, pateikties uh, par īpaši izcilo uh, referentes ziņojumu un paldies arī deputātiem par viņu uh, pienesumu diskusijās. Es pavisam īsi atgādināšu komisijas eh, redzējumu attiecībā uz dažiem būtiskiem elementiem jūsu diskusijās. Pirmais punkts - tā ir strateģiskā programmas fāze. Šī strateģiskā fāze, kā referents kundze to uzsvēra viņas teiktajā, ir ļoti nozīmīga, lai noteikti šo strateģisko uh, meklējumu Un eh, bez tam, es domāju, ka šī strateģiskā fāze, tā jābūt eh, pietiekami ilgai, jo tie mērķi, kādi jāsasniedz un jāpilda eh, bonus komandām ir ļoti kompleksi, apjomīgi, un es domāju, ka mums vajadzētu novērst šīs fāzes saīsinājumu. Tā ir strateģiska fāze, jo tas tad uh, samazinātu iniciatīvas kvalitāti. Uzsver to, ka šī strateģiskā fāze netiek skatīta kā, nu, teiksim, jā vai nē process, bet gan uh, process, kurā komisija iesaistīties, lai palīdzētu bonus uh, programmās eh, strādājot šajā strateģiskajā punktā un tad arī eh, ieviešanas procesā. Otrs punkts. Tas ir finansējuma veids. Vai arī šis kopējais fonds. Un vēlos vēlreiz uzsvērt izpildkomitejas uh, un komitejas viedokļu, jo mūsu skatījumā šis kopējais fonds ir vienīgais veids, kā uh, uh, pildīt to, kas ir nosprausts kā mērķi. Mēs pildam šādu Eiropas integrācijas mērķus, un mēs domājam, ka tas arī ir vienkāršākais veids, vienkāršākais veids, kā uh, šo iniciatīvas budžetu uh, piepildīt. Un tas arī ir līdzeklis, kā maksimāli dot labiem uh, zinātniekiem un labām komandām no tām valstīm, kurā uh, resursi nav pietiekam un, teiksim, tāds skaidrās naudas piepildums ir ierobežots līdz ar to. Šādi zinātnieki un to komandas varētu tikt atbalstīts. Tagad vēl par finanšu resursiem un infrastruktūru. mēs noteikti netaisamies ierobežot infrastruktūras nozīmi ne kvalitatīvajā, ne kvantitatīvajā izpratnē zinātnes un pētniecības projektos. Tā ir jāievieš. Drīzāk tas ir nesabalansētības jautājums starp infrastruktūras jautājumiem. Un skaidra nauda bet ir nepieciešama adekvāta saikne starp šiem abiem diviem veidom. Jo, protams, ka ir jāma, jāmaksā pētniekiem, komandām un tā tālāk. Tagad par Krieviju. Priekšstādā kungs referents kundze ļoti skaidri norādīja, ka ir likumdošanas problēmas ar Krievijas pilnīgi iesaisti projektā. Bet Krievija varētu uh, iesaistīties, balstoties uz tiem noteikumiem, kas ir spēkā septītajā pētniecības ietvaru programmā. Ar Norvēģiju situācija ir nedaudz uh, atšķirīga. Ir jau asociācijas līgums noslēgts, un uh, Norvēģijas uh, pētnieku komanda iesaista ir visnotaļ iespējama. Tas priekšsēdētāja kungs bija par šiem jautājumiem. Grozījums, uh, protams, izskatam un tādā konstruktīvā gaisotnē komisija pievērsīsimies parlamenta un padomas priekšlikumu izskatai. Paldies! Bedanke mich herzlich! Sirsnīgs paldies! Vēl norādīšu uz to, ka tagad eh, Ek kundze referenti vēlreiz uzstāsies. Thank you! Thank paldies, priekšstādētāji! Un vēlos no sirds pateikties visiem kolēģiem par komentāriem un arī par atbalstu. Es varu piekrist lielākai daļai jūsu pausto komentāru. Varu piekrist jūsu bažām. Un mēģināšu atbilstoši iekļaut to visu savā ziņojumā, un būs arī vēl viena sanāksme ēna referentiem un interesētām personām par Norvēģiju. Jā, es varu piekrist. Manuprāt, ir tik tiešām svarīgi, lai mums būtu izveidota struktūra tādiem projektiem, lai būtu struktūra projektiem, kas darbojas Vidusjūras reģionā vai Baltijas jūras reģionā, un lai viss notiktu maksimāli efektīvi un koncentrēti. Norvēģijai, runājot par vīdes uzlabošanu, pētniecības jomā ir ļoti labi rezultāti, un es tāpēc jāskatās, kā mēs varēsim šo sadarbību nodrošināt. Šobrīd Norvēģija neplāno piedalīties, bet um, uh, pavisam drīz pie manis ieradīsies uh, Norvēģijas parlamenta deputāti. Īstenībā tas būs šodien pēcpusdienā, līdz ar to arī runāšu par šo jautājumu ar viņiem. Komisijas komentāri. Manuprāt, mm, es tiešām novērtēju to, ko viņi teica. Matī Konga deklarācija būtu jāpievieno tekstam, uh, Un tad vēl atceroties sarunas, kas ir paredzēts pavisam drīz. Un tad visi šie aspekti ir jāiekļauj tā, lai lēmums starp pirmo un otro fāzi ir nav lēmums jā vai nē. Varētu teikt, ka tas ir tā ir tā kā veselības pārbaude un veids, kā nodrošināt atbalstu. Un manuprāt, būtu ļoti pareizi šo domu paust rakstiski, jo zinātnieki ir diezgan nervozi cilvēki, teikšu, tieši runājot par finansējumu. Mēs ļoti gribētu, lai viņi piedalītos, lai viņi piedalītos ar maksimālu atdevi šajos projektos, un līdz ar to ja mēs varam vienoties par formulējumu. Es ar lielāko prieku iekļaušu to. Un tas būs labs rezultāts šodienas diskusijām par kopīgo resursu fondu. Šī ideja šāds fonds rodas programmas ietveros, programmas gaitā, jo šobrīd dalībvalstis vēl nav pielāgojuši savu, savus likumus kopējai bāzē, un es ceru, ka tas notiks ietver programmā astoņi. Šobrīd situācija ir tāda, kāda tā ir. Ja mēs vēlamies, lai visas valstis turpinātu darbību programmā, un lai viņi turpinātu maksimāli efektīvi darboties. Pilnībā var atbalstīt Hasīkundze, jo viņa teica, ka situācija ir ļoti nopietna. Tad, kad mums notiek diskusijas ar Vāciju, tad, protams, ir jāpanāk, lai Vācija piedalītos. Un tad ir nepieciešams panākt tādu formulējumu, lai Vācija neatteiktos. Un tad šādā veidā varam izveidot šo virtuālo resursu datu bāzi. Un šeit būtu pievienotā vērtība no Eiropas Savienības puses, bet tā pašā laikā ir jāatceras par subsidaritātes ievērošanu. 169. programma um, būtu šajās ietvaros ir jārisina, un arī attiecībās nākamajā programmam tas ir jārisina. Neskatos, ka komisija piekrītoši māra galvu, tad jau ļoti labi. Pār struktūru. Jā, es saprotu, ka šeit ir diezgan sarežģīti, jo ir liela atšķirība starp dalību valstīm, mēs visu to labi saprotam. Arī šeit mums ir nepieciešams ļoti uzmanīgi rīkoties, lai izmantotu vislabākās iespējas, kas jau eksistē un vajadzības gadījumā ieguldīt kaut ko jaunu. Un šeit es varu teikt, ka situācija jau ir diezgan laba, jo gan materiāla ieguldījumi, gan arī finanšu ieguldījumi ir diezgan izdevīgi. Tagad par Krieviju. Jā, ir savas grūtības šeit. Mēs skaidri zinām, ka, kri, ka Krievija gribētu, Eiropas Savienība ar Krieviju gribētu noslēgt vispārējo vienošanos, enerģētika, pētniecība, un visi šie jautājumi ir svarīgi arī mūsu komiteja. Situācija ir tāda, kā ir. Ja mēs atceramies, kas notika Bonus samitā Helsinkos pirms pāris nedēļām, Krievija uzskatīja, ka tā ir izdevība kas, ko nedrīkst palaist garam, un pat Putina kungs pats ieradās, un viņš su, izteica solījumus no Krievu puses. Manuprāt, tas viss ir jāizmanto. Viņi tagad skaidri nosaka prioritātus un bonus projekti kļūst par prioritāti, un tas ir labs pamats nākotnes attīstībai. Šobrīd mums ir laika grafiks un turpināsim strādāt pēc iespējas raitāk, atbalst, izmantosim arī Spānijas prezidentūras atbalstu. Un nākamnedēļ paredzēts pētniecības, paredzēts pētniecības samits. Un ceram, ka parlamentā plenāra sēdē balsosim jau jūnijā. Paldies! Paldies! Vēlreiz norādīšu 3. marts grozījuma iesniegšanas termiņš. Līdz ar to šis punkts arī ir izskatīts, un mēs varam pievērsties 13. punktam, proti komisijas zaļā grāmata par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Referents ir Čā, Džils Čičesters. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Un Es domāju, faka fakts, ka šis jautājums ir iekļauts zem 13. kārtas punkta. Kārtas numurā neietekmē šo lietu negatīvi. Es pat ceru, ka 13. cipars būs pozitīvs, nevis negatīvs. Nesīs mums veiksmi, nevis neveiksmi. Šeit ir atzinums par vidas komitejas uh, atzinumu rezolūciju par komisijas priekšlikumu attiecībā uz bio atkritumiem. Un tad mūsu priekšlikums. Un mēs šeit runājam tieši par savu kompetenci, kas ir enerģētikas potenciāls bio atkritumos. Un manā tekstā tieši par to es arī runāju. Svarīgs moments šeit ir tas, ka mēs mudinam izmantot bioatkritumus, lai ražotu enerģiju un iekļaut to Eiropas Savienības kopējā stratēģijā, izmantot atjaun, atjaunīgos energa, enerģijas avotus un samazināt CO2 emisijas. Un paralēli pat varu teikt, ka šādā veidā mēs varēsim uh, uzlabot mūsu enerģētikas piegādes drošību, jo biomasa lielākoties ir iekšējais resurs. Es domāju, ka šeit nebūs nekādu strīdīgu aspektu, bet man būtu interesanti dzirdēt kolēģi domas, ja vien jums ir ko teikt. Bet mūsu doma šeit ir nosūtīt skaidru signālu mūsu draugiem viduskomitejā un pateikt, ko mēs domājam. Ja man būtu nepieciešams tagad runāt tikai par dažiem būtiskākajiem punktiem, tad, manuprāt, tieši septiņi un astoņi būtu tie svarīgākie aspekti. Septītajā punktā ir runāts par to, ka ir nepieciešams e, e, nodrošināt pieeju elektrostacijām un elektrotīkliem Un astotajā punktā ir runāts par to, ka ir nepieciešams ļaut izmantot jebkādu tehnisko risinājumu, kas vien ir pieejams, un šādā veidā mēs veicinātu bioatkritumu plašāku izmantošanu. Priekšstādātājs domāju, ka tas arī būtu viss šobrīd no manas puses. Paldies! Liels paldies! Fon Bremta kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī referentam par uh, atzinumu, kurā ir uh, vairāk ļoti būtiski punkti, kurus noteikti varam atbalstīt, bet ir divi punkti, divi konkrēti punkti, kuros es uh, labprāt uzklausītu um, enerģijas uh, komisāru viedokli. Pirmais, tā tad diezgan pretrunīgais punkts par to, kā vajadzētu nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu. Tātad pirmais ir prevencija, novēršana, uh, lai nerastos šie atkritumi, un otrais ir apsaimniekošana, un pēc tam tālāk nāk atkritumu izmantošana enerģijas ražošanai. Un tas ir viens no risinājumiem, lai nenonāk šie atkritumi poligonos. Tālāk runāt par bioatkritumiem. Daudzās mūsu dalību valstīs ir nepieciešams nodrošināt, lai mēs daudz vairāk strādātu pie atkritumu šķirošanas, lai nodalītu bioatkritumus no, teiksim, ražošanas, rūpniecības atkritumiem un lai mums ļoti augsta kvalitatīva atkritumu šķirošana un savākšana būtu, lai mēs varētu tādā veidā arī palīdzēt cīnīties pret augsnes eroziju un pārtuksnešošanos. Šo, Un jāņem vērā arī siltums, kas izdalīsies eh, pārstrādājot šos bioatkritumus. Kā jau es teicu, mēs atbalstam ļoti daudzus punktus referents skatījumā par to, kā atgūt vairāk energo resursu. Otrs punkts, un varbūt kā referents mazāk tam piekritīs, ir sekojošs. Tas ir priekšlikums prasīt komisijai, lai tā strādā pie ļoti uh, konkrētas direktīvas eh, bioatkritumu jomā. Domāju, ka labākais veids, kā izmantot visu šo ļoti plašo bioatkritumu potenciālu, būtu izstrādāt atsevišķu skatījumu, atsevišķas direktīvas, atsevišķas mērķus bioatkritumiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi to darīt, lai mēs panāktu savu mērķu izpildīšanu. Un tas būtu svarīgi arī, lai mēs nodrošinātu vienlīdzīgus, tā teikt, spēles noteikums, jo būs noteikti puses struktūras, kurām būs jāveic ļoti liels investīcijas, lai varētu šos bioatkritumus vākt un apstrādāt, un direktīva attiecīgi varētu dot atbalstu un tādā veidā nodrošināt šādus vienlīdzīgus, godīgus darbības noteikumus visām pusēm. Runājot Eh, par eh, pamata direktīvu. Es domāju, ka tā nepalīdzētu šo situāciju neatrisināt. Es gribētu izteikt aicinājumu komisijai tātad izstrādāt atsevišķu direktīvu. Paldies! Paldies eh, par norādēm. Vai komisija vēlas izteikties šajā jautājumā? Komisija. Vai kāds no komisijas vēlas ko teikt? Jā, lūdzu. Merci, monsieur le président. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. No, nu, nav pārāk daudz reakciju par ietvaru uh, direkciju, uh, direktīvu. Šeit ir jāsāk rīkoties, jābūt pirmajiem soļiem par reciklā, reciklēšanu, par energo uh, uztveršanu, reciklāciju un arī par atkritumu apsaimniekošanu. Uh, šie jautājumi ir atrisināti šajā ietvara direktīvā, pie tā nav jāatgriež, tas ir skaidrs. Otrs punkts, vai ir nepieciešama atsevišķa direktīva vai grozījums uh, ietvara direktīvai? Kā jūs zinat, uh, var jūs informēt arī par to, ka mēs tagad beidzam ietekmes izvērtējumu attiecībā uz dažādu ietekmu, kāda ir bio uh, atkrituma izmantošanai. Mēs tagad izvērtējam dažādās iespējas ar. Mm, ar uh, plus-mínus punktiem, ar priekšrocībām un trūkumiem. Pat labam, nu nav tāds pilnīgi skaidrs viedoklis, mēs veicam šo uh, ietekmes izvērtējumu, tas ir tas beigu fāzē, un pirms tam ir grūti uh, pievērsties juridisko uh, instrumentu trūkumiem un priekšrocībām. Paldies! Jā, labi, paldies! Čārlis Čičesters, jūs vēlties ko teikt? Jā, lūdzu! Yes, thank you, Chairman. If I, if I... Paldies, priekšsēdētāji, ja es drīkstu on the point of. Runājot par šo atsevišķo īpašo direktīvu, par šādu ideju, man ir prieks dzirdēt, ka komisija par to joprojām domā, jo, manuprāt, ir svarīgi par to turpināt domāt un apsvērt šādu iespēju. Mums varbūt vajadzētu turpināt darboties ar zinām piesardzību. Mums ir zinām pieredze manā valstī Anglijas dienvidrietumu daļā, kur eh, mēs veicam atkritumu šķirošanu. Mums ir dažādi atkritumu savākšanas eh, režīmi, veidi. Mēs cenšamies vākt, piemēram, savākt eh, bioatkritumus reizi divās nedēļās, bet vietējās pašvaldības tagad ir uzlabojuši šo režīmu un cenšas šos atkritumus savākt reizi nedēļā, jo atkal pastāv zinām riski. Ja šie bioatkritumi ilgi krājas un sāk pūt un sadalīties, Es domāju, ka pastāv risks, ja mēs izstrādāsim tiesisko regulējumu un šādu regulējumu tvērumā iekļaut visus bioatkritumus, es domāju, ka mēs radītu vairāk problēmu nekā risinājumu jo gal galā mēs gribam veicināt cilvēkus uz vietas reāli dzīvē, lai viņi veiktu kompostēšanu, lai vāktu šos bioatkritumus, veicināt, lai uh, šī biomasa nonāktu atpakaļ augsnē, un mēs gribam. Bet ja mēs gribēsim regulēt visu šo bioatkritumu daudzumu visās jomās, tad tas varētu radīt lielākas problēmas. Tās ir mans vienīgās bāžas. Es eh, piekrītu zināmai hierarhijai, bet es domāju, ka nesamazināmie atkritumi, tātad tie atkritumi, kurus mēs nevaram novērst, izvairīties, kurus mēs nevaram pārstrādāt vai atkārtot izmantot, attiecībā uz tos vajadzētu uzskatīt par uh, resursu, un no tiem vajadzētu censties iegūt uh, enerģiju. šos atkritumus likvidējot un pārstrādājot, tas man šķistu loģiski. Uh, Van Brēmas kundze iespējams šajā sakarībā iesniegs grozījumu, un mēs šo jautājumu iespējams varētu pārunāt tālāk. Es neesmu pret to, un neesmu arī īpaši entuziastisks attiecībā uz to. Laika grafiks priekšsēdētāji kāds ir? Tja, Čia pārsteigums 17. marts grozījumiem. Līdz 17. martam. Nē, mainīts, saka priekšstādājs, bet atvainojiet. 25. februārs, tātad vēl šonedēļ. Jā, nu, pusdienas laiks. Un balsojums tad 18. martā. Paldies! Vairs neviens nevēlas uzstāties, līdz ar to šīs priekšpusdienas darbs ir pabeigts un tiksimies pēcpusdienā. Paldies!